Senegālā un apsveicu jauno prezidentu. Labi, tagad ķeramies pie balsošanas. Un turklāt mēs balsosim uzreiz par Marēro ziņojumu, Matēra ziņojumu par, par pirmkārt, par Marēra ziņojumu starptautiskā kaučuku par, pret, atturās, pieņemts. Labi, tālāk ķeramies pie Matēra ziņojums neiepirošana Taylor ziņojums, gaisa transporta pasažieru tiesības personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ķeramies pie rapko ziņojuma. Pieprasot Lūdzu, domāju, distres uh, imunitātes. Kas par? Pret. Nē, nav personāla balsojums, nav personāla balsojums, līdz ar to, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk ķeramies pie otra rapko ziņojuma kur arī tas ir jautājums par imunitāti un privileģijām. Par? Pret. Kas atturs? Vai kāds lūdz vārdu? Pieņemts. Lūdzu jums vārds. David, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Varbūt tehnicis varētu ierasties un sakārtot manu balsošanas sistēmu. Labi, tālāk pie trešā apziņojuma par to pašu jautājumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais ir apkoziņojums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, labi, pārbaudām elektroniski. Tātad šis jau ir ceturtais rapkaiziņojums. Labi, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tavārēžu ziņojums tālāk. Došu vārdu Tavārēžu kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs pieņemam jautājumu, kas tieši izskata dzīves un nāvis jautājumu pasaules apdraudētajiem bēgļiem. Tomēr es vēlētos norādīt, ka tas ir bijis ļoti ilgs un sarežģīts kompromiss. Divi gadi tas ir ilgs. Un jāatzīst, ka šobrīd, ja mēs nenosakām gala termiņu, un īstenībā sanāca, ka pirmajā lasījumā mēs iedevām absolūts veto tiesības padomēji. un tāpēc es saprotu, ka mums tas nav pieņemams. Mums jāatrod godīgs veids, kā mēs varam starp iestāžu starp arī šo tām godīgi Eiropā atrisināt. Paldies jums, Tavariš kungs. Grozījumi nav iesniegti, līdz ar to mēs varam tagad arī apstiprināt padomas pozīciju. Priekšsēdētājs parakstīja šo padomas pozīciju kopā ar padomas priekšsēdētāju šo pēcpusdienu. Tālāk Moreira ziņojums. Tālāk par preču eksportu, pārvadām starpniecību un tranzītu kontroli. Grozījumu nav, līdz ar to mēs apstiprinām padomas pozīciju.